mēs strādājam. Paldies! Paldies uh, referentam! Mm, dāmas un kungi, kopīgās debatas līdz ar to ir noslēgtas. Balsošana būs rīt 12.30. Uh, Saskaņā ar darba kārtību turpināsim ar kopīgām debatēm uh, Lisabonas līguma piemērojumi. Paula de Castro ir ziņoju, ziņo referents, tātad viņam 5 minūtes laiks. Priekšsēdētāj kungs, komisāra kungs, um, kolēģi. Lisabonas līgums komitoloģijas uh, uh, procedūru uh, nomaina ar iznošanas aktu un delģēto aktu. Otrajā parlamenta viedoklis um, tiek tikai uzklausīts un ir ļoti nozīmīgi, lai tiktu piemēroti spēkā esošie līgumi, runājot par pielāgošanos Lisabonas līgumam. Es uh, skatīšu visas trīs tēmas kopā, kas ir KLP pamatā. Tiešie maksājumi, lauku vidas attīstība un uh, vienotie maksājumu. Komisijas nostāja mūsuprāt ir ļoti izsvērta un labi. Grozījumi, kāda bija agri komitejā pieņemta, to nebija daudz. Ir tīpaši tiešo maksājumu kontekstā jāsaka, ka deleģētie tiesību akti tiek izmantoti tad, kad pamatdokumenti tiek mai, mainīti, un kad lauksaimniekiem tiek piešķirts jaunas tiesības, jeb arī, kad ir jāraizais, ka varētu būt kāda negatīva ietekme. Mēs jau teicām par KLP finansējumu. Finansējums vairs nevar tikt piešķirts, ja nav iesaistīts Eiropas parlaments. Ja 11. paragrāfs paliek nemainīts, tad redzam, ka padome rīkojas pēc komisijas priekšlikuma. Bet tas tad būtu padomas tiesību nu, tāda izmantošana, nevarētu citu viedokli. Komisija ir precīzākā. Uh, veikusi dažādus piemērojumus, un deleģētie tieslietu akti var tikt izmantoti. Tehniskie elementi kādi tad uh, ir jādiskutē un kādi dalību valstīs uh, tiek izmantoti. Tam šim mērķim uh, var piemērot attiecīgos um, uh, tieslietu aktus. LSD 43. pānta trešais apakšpunkts nosaka to, ka nepieciešamie pasākumi var tik ievedēt, lai noteiktu cenas, atbalsta maksājums un to apjomu. 43. panta otrajā apakšpunktā tiek noteikts, ka ir KLP politikā jāizmanto parasto likumdošanas procentūru 43 trīs apakšpunkts e, tiek izmantots e, un pielietots restriktīvi. Tas skar tos politiskos lēmumus, kas nav uh, principiāli nozīmīgi. Tad tiem ir jāizmanto 40. panta otrais uh, apakšpunkts. Komisijas nostāja ir tāda, ka tā vēlas izmantot 43. panta trešo apakšpunktu. Uh, Tāpat, piemēram, eksporta izvešanas cenas ir jānosaka sadarbojoties padomai un uh, parlamentam. Minot visu šo, gribu teikt, ka lauksaimniecības komitejā esam veduši sarunas gan ar uh, komisija, gan arī mēģinājuši vienoties ar padomu pirmajā lasījumā. Runiet par to, lai KLP reforma tiktu ātri īstenot, un mēs negribam sarunas pārāk sarežģīt, diskutējot par uh, starp institūciju nostājām. Mēs bijām gatavi risināt sarunas, meklēt kompromisus, un neskatoties uz uh, Polijas un Dānijas prezidentūru, mums neizdevās uh, rast kompromisu. Mums nav izdevies rast šo kompromisu, kas nozīmē, ka komisijai efektīvi un ātri jārīkojas. Tas nozīmē arī to, ka parlamentam ir jāizmanto viņam piekrītošās jaunās uh, pilnvaras. Mēs redzējām, ka padome kavējās, jo padome vēl svītrot delģēto tieslietu aktu, pat ja tie nav nepieciešami, un aizstāt to ar uh, tādiem likum, tādām likumdošanas procedūrām, kurās parlaments netiek iesaistīts. Tas savukārt nozīmē, ka mēs atteiktos no daļas mums piekrītošās kompetences un samazinātu parlamenta ietekmi un darbību. Sar, sarunu vešana sarežģīja arī uh, komisijas nostāja. Sākotnēji tā bija tuvāk parlamentam un sarunu gaitā tā um, pārstāvēja drīzāk padomas pusi, respektīvi uh, līguma, Lisabons līguma pielāgošanas teksti un palikt tikai mūsu pašu ziņās. Ceram, ka plenārsēdz balsojums atbalstīs un apstiprinās agri komitejas balsojumu, un līdz ar to mēs ar jaunu spēku varēsim doties sarunās par KLP. Tikai tad, kad mēs varēsim eh, Lisabonas līgumu visus punktus īstenot, varēsim cerēt, ka nākotnes KLP būs demokrātiskāka un pilsoņiem tuvāka. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs būs Giovanni Lavija. Četras minūtes, lūdzu. Grazie, prezidente! Paldies, priekšādātāji! Komisāra kungs, dāmas un kungi! Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir, bija jāpielāgo horizontālā regula, balstoties uz deleģētu, uz klasificēšanu deleģētajos tiesību aktos un īstenošanas tiesību aktos, ņemot vērā komisijas pilnvaras, iepazinušies ar komisijas priekšlikumu uh, un arī ar kritērijiem. Uh, kas minēti 290. un 291. pantā, mēs raudzījāmies, kā šie deleģētie tiesību akti atbilst šiem kritērijiem. Lauksaimniecības komitejā izstrādājām priekšlikumu par dažiem elementiem, kam vajadzētu būt attiecinātiem uz pilnvaru papildināšanu vai paplašināšanu. Tie attiecās uz um, um, At, tas attiecās uz uh, starp institūciju uh, sadarbības uh, procedūru vai komitoloģiju, un ir arī virkne citu priekšlikumu. Esam redzējuši, pieredzējuši domstarpības ar padomi attiecībā uz īstenošanas tiesību aktu piemērošanu. Manuprāt, Eiropas parlaments nevar atteikties no savām kontrolas tiesībām ļoti jutīgās, ļoti delikātās tēmās, piemēram, attiecībā uz sankcijām, labumu guvējiem un citiem jautājumiem. Tie ir tādi kā stūrakmeņi jaunajai regulai sadarbībā, sadarbībai starp trim lielajām institūcijām, ņemot vērā sistēmu, pēc kuras ir sadalītas pilnvaras, kopienas, kopēja lauksaimniecības politikai ir jābūt attiecīgai sistēmai līdzekļu piešķīrumam. Padome pretojās, eh, bet tās pretošanās nav pamatota. Padomes eh, nostāja šobrīd ir šķērslis kopīgās lauksaimniecības politikas attīstībā. Piedāvājām arī vairākus elementus, kas mūsuprāt uzlabo eh, normatīvo tekstu, bet komisija un padome neatbalstīja vairāku dalībvalstu priekšlikumus, un tāpēc par šiem jautājumiem arī par <clears throat> kopīgās lauksaimnības politikas reformēšanu būs jāturpina runāt arī turpmāk. Kā tikko sacīja priekšsēdis referents de Castro, parlamentam būs ļoti skaidra pozīcija attiecībā uz visu šo tematiku. Pirmo reizi parlamentam ir koplēmuma tiesības, parlaments aktīvi tika iesaist, iesa, aktīvi iesaistījās lauksaimniecības politikas reformēšanas noteikumu izstrādē un kolēģi kopā ar kolēģiem mēs izvērtējām uh, lauksaimniecībā izmantojamo šo atbalsta instrumentu efektivitāti. Ir jābūt arī turpmāk instrumentiem, ko var izmantot ļoti efektīvi. Ir notikusi virkne trilogu un bija redzams, cik grūti ir vienoties attiecībā uz pielāgošanu un uh, tad sastapāmies ar dažādiem sarežģījumiem. Paldies! Tagad Martins Hoislings, lūdzu, četras minūtes. <clears throat> Priekšsētā kungs, komisāra kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Iepriekšējie divi runātēji runāja par uh, uh, savām jomām un arī bioloģiskā ražošana. Šeit mēs esam pirmo uh, lasējumu veikuši, trīs trialogi bija, un mēs nesam saturā pavirzījušies tālāk. Atmosfēra gan bija jauka, par dažiem punktiem varējām vienoties, bet pamatpunktos vienošanās nav sasniegta. 1. jūnijā pagājušajā gadā Agri komitejā ar plašu vairākumu balsojām par šo uh, ziņojumu, pieņēmām to, sākās sarunas, Polijas prezidentūras laikā pirmās sarunas un tad um, Dānijas prezidentūras laikā sarunas ar padomu. Galu galā mm, par diviem punktiem nesam mm, varējuši pavirzīties uz priekšu, proti produkti un vielas un kritēriji dažādiem produktiem un uh, vielām. Šeit mēs nevarējām vienošanos sasniegt mēs nevalstījāmies tikai uz mūsu pašu viedokli, bet Uzzinājām arī jūri komitejas viedokli, ka šajos abos jautājumos pilnīgi skaidri runa iet par tiesisko aktu, kas ir piemērojami deleģētajiem tiesiskajiem aktiem. 290. pants to nosaka, par ko iet runa, un viennozīmīgi ir skaidrs, ka tas ir deleģētais tieslietu akts netiek runāts par to, kas kā, bet cik saistoši tas tiek pieņemts, un tas ir saistoši tad visai ES. Un šī uh, šīs obligātuma raksturs ir vienots un visiem viens. Mēs parlamentā visnotaļ saprotam padomas nostāju, ka, protams, padoma vēl grib uh, būt uh, iesaistīta, un mēs aizvien sarunās to uzsvērām, ka mēs to saprotam un ka esam gatavi uh, kompromisus izteikt. Tie bija pareizā virzienā. Mēs teicām, piemēram, nacionālā līmeņa eksperti tiek iesaistīti lēmumos. Mēs izteicām priekšlikumu ka dažādās vielas mēs varam iekļaut pamataktos un ka mēs arī saprotam, ka nu, tas ir iespējams, jo divi grozījumi četru gadu laikā ir bijuši iesniegti, nu, respektīvi risinājumi ir visnotaļ praktiski un iespējami, un procedūras ziņā jāsaka, ka de Castro kunga kritiskajiem vārdiem var pievienot arī savu balsu komisiju. Tās nostāja trilogu laikā par deleģētajiem tiesiskajiem aktiem ir mainījusi, un tad arī um, pauda savu atbalstu īstenošanas um, aktiem. Un mēs to nesapratām, un tad mums um, tika teikts, ka no mūsu um, tad informēs, uh, ja būs kāda grozījuma, un no mūsu puses tas taču tā nevar būt, ka mūs tikai informē, mums ir tiesības uh, uz deleģētajiem aktiem, un ar pirmo lasījumu mēs to uh, vēl arī apstiprinam. Un ceram, ka komisija izteiks priekšlikums, kas būs uh, izmantojumi un ar kuriem mēs tad varēsim Kipras prezidentūras laikā uh, turpināt uh, darbu un turpināt sarunas. Paldies! Paldies! Tālāk es došu vārdu Kapulas Santos kungam. Liels paldies priekšsādātāji! Ziņojums, pie kura es strādāju, attiecās uz eh, finansēšanu. Un eh, te man ir jāsaka, ka ir eh, ļoti daudz neskaidrību Agri komitejā attiecībā uz deleģētajiem aktiem, kā tos paredz um, Lisabonas nolīgums. Mēs esam Mm, balstījušies uz um, regulu 5814 2011 un mums šķiet ļoti būtiski nostiprināt parlamenta pozīciju ar balsojumu rītdien. Es ceru, ka šīs uh, balsojums iegūs pēc iespējas lielāku atbalstu un ka mēs varēsim pārliecināt komisiju par to, ka parlaments ir līdzvērtīgs likuma devējs. Uh, Un tas ir pilnīgi nepieciešams, lai mēs varētu turpināt strādāt pie KLP reformas. Laika ir maz. Un um, tagad mums ir pilnīgi skaidri jānošķir administratīvie akti no deleģētajiem aktiem. Tas ir pilnīgi pamatoti. Uh, Un um, Eiropas parlamentam ir arī tagad veto tiesības. Tas nozīmē arī atsaukt mandātu, kas ir dots Eiropas komisijai. Un um, komisija un uh, komiteja arī paredz to, ka mēs varēsim konsultēties ar ekspertiem, ja mums ir nepieciešams. Uh, Un Tagad jautājums ir par to, ko var uzskatīt par deleģētu aktu un ko nē. Interpretācijas var būt dažādas, taču mums ir jāatrod līdzsvars, mums ir jāturās pie uh, nolīguma burta, kur uh, Eiropas parlamentam tiek piešķirtas jaunas tiesības Es nepretendēju to, ka Eiropas parlamentam būtu jākļūst par izpildvāru, kas ir komisija, bet gan uh, es runāju par to, ka ir paredzēta komitoloģijas procedūra, lai pieņemtu efektīvus lēmumus, un mūsu loma arī jāievēro. Lielas paldies uh, Kaplos Santos kung, kungam tālāk komisārs. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Uh, es esmu gandarīts par to, ka man no jauna ir dota iespēja pateikties Eiropas parlamentam un agri komitejai par uh, ievērojamo darbu, kurš jau ir paveikts. Šis darbs mums ir uh, palīdzējis pavirzīties uz priekšu, strādājot pie dosie, uh, kas mums ir tik svarīgs. Kad mēs runājam par Lisabonas nolīgumu, tad vispirmām kārtām jāsaka, tas ir ļoti tehnisks jautājums, ko referente arī jau pieminēja un kas juridiskā plānā ir ļoti sarežģīts. Taču tas arī ir jautājums, kam ir ļoti liela politiska nozīme, īpaši Eiropas parlamentām, bet arī pārējām institūcijām, kas ir iesaistītas lēmumu pieņemšanu attiecībā uz KLP, es skaidri apzinos to, cik svarīgas politiskā līmenī ir šīs debates. Kā jau teica De Castro kungs, tad mēs sākam šīs debates Ungārijas prezidentūras laikā, un tās turpinājās gandrīz veselu gadu. Vienbrīd mēs jau bijām pavisam tuvu pie vienošanās, līdz nonācām Eh, strupceļā polijas prezidentūras laikā pēc 2011. gada 20. decembra. Pēc tam Dānijas eh, prezidentūra vēlējās iekļaut eh, savā programmā KLP reformas un tehniskos jautājumus atsevišķi. Es jau vairākas reizes agri komitejā esmu teicis, un es vēlreiz atkārtošu, es vienmēr esmu uh, gatavs aizstāvēt Eiropas parlamenta priekšrocības, tādas, kādas parādās Lisabonas nolīgumā, lai panāktu līdzsvarotu uh, atbildības sadali starp padomi un parlamentu katru reizi, kad tas juridiski ir iespējams. Es vēlētos uzsvert katru reizi, ka tas ir juridiski iespējams. Uh, Es vēlos, lai institūcijas spēlē katra savu lomu. Es gribu, lai tas tiktu strikti ievērots 43. Mm, panta trešais punkts, ko De Castro kungs pieminēja. Tāpēc es arī kā piemēru es minēju tiešos maksājums, un, un tāpēc tad, kad bija runa par uh, ganībām, tad arī šeit es devu priekšroku tam, lai te būtu runa par deleģētajiem aktiem. Un es aicinu jūs iepazīties uh, sīkāk ar komisijas darbu, lai jūs pārliecinātos par to, ka komisija necenšas parlamentu nostumt malā, bet man ir jāsaka, ka padome nevienmēr ir ar mieru šādu pastiprinātu parlamentu lomu pieņemt. Taču, balstoties uz izejas punktu, kur es pieminēju, kopumā jāsaka, ka parlamenta prerogatīvas ir nostiprinātas. Jebkurā gadījumā mums ir jāizvairās no tā, kā tas e, ietekmētu šī pielāgošanās ietekmētu KLP reformu kā tādu. Un tagad runājot par uh, ziņojumu par bioloģisko ražošanu. Mēs vēl neesam vienojušies par pašiem jutīgākajiem jautājumiem, proti par procedūru, uh, kā noteikti kādas vielas var tikt izmantotas bioloģiskajā ražošanā. Es saprotu, ka dažu vielu vai vielu uh, veidu norādīšana ir ļoti nozīmīga bioloģiskajā ražošanā. Un, protams, jūs nevar izslēgt no debatēm par šo vielu noteikšanu, taču, manuprāt, jūs esat satraukušies balstoties uz pašreizējo redakciju par bioloģisko ražošanu, jo tur tas saraksts var tikt uzlabots un pielāgots. Es varu saprast, ka daudz no jums uzskata, ka ir nepieciešams aktualizēt šo sarakstu un padarīt specifiskāku katreiz, kad tas ir nepieciešams. Tieši tāds ir arī mūsu priekšlikums. Komisija tikko pieņēma priekšlikumu. Un šis komisijas ziņojums ir tā kā pirmais solis tam, kā tiek uzlabots juridiskais ietvars bioloģiskai ražošanai, tā mm, kā tas ir pašlaik. Mums ir nepieciešams uh, uzlabot kritērijus par to, kādas vielas var tiks izmantotas bioloģiskajā ražošanā. Pēc tam nāks klajā um, mm, likumdošanas priekšlikums, un parlaments tiks pilnībā iesaistīts šajā procesā, lai uzlabotu šo regulu, un tāpat arī jūs varēsiet izteikties par kritērijiem, pēc kādiem tiek izvēlētas šīs vielas. Un tas nozīmē, ka parlaments netiks izslēgts, tādēļ, ka regulas grozīšana notiks ar parasto juridisko procedūru. Pēc tam, kad debats būs notikušas un kad mēs būsim vienojušies par kritērijiem, tad es domāju, ka procedūras jautājumi uh, kas mūs nodarbina šodien, vairs nebūs tik aktuāli, jo tad, kad mēs būsim vienojušies par to galveno, tad mēs varēsim runāt arī par kritērijiem, ar kādiem tiek atļautas šīs vielas. Un es ceru, ka tad jūsu bāžas vairs nebūs tik izteiktas. Kopsavilkumā es varētu teikt, ka es eh, vēlētos izteikt savu gandarījumu par to, ka šīs pielāgošanās eh, ziņojumi uh, ir iekļauti balsošanā rītdien, un es ceru, ka mēs ātri vien nonāksim pie vienošanās un ka mēs spēsim atrisināt visas bažas. Es atkārtošu vēlreiz, es pats personīgi iesaistos šajā procesā līdz galam, un katru reizi, kad mums būs iespēja pieņemt lēmumu par to, lai stiprinātu parlamenta lomu, uh, ievērojot eh, to, ko juridiski paredz Lisabonas nolīgums un to, ko paredz regula, kuru mēs te apspriežam, es darīšu visu, lai parlaments varētu pildīt savu līdz likumdevēja lomu un skatīties, kā šie eh, likumdošanas akti tiek īstenoti dzīvē. Paldies! Tālāk ir vārds. Matula Josifam kungam. Vienu minūtu. Mulțumesc, domnule președinte. Dom Paldies, priekšēdētāji. Godātais komisār kungs, kā Regija komitejas referents, ka tātad uh, lauksaimniecības reģiona attīstības komitejas uh, uh, loceklis. Uh, Es uzskatu, ka šīs debates ir būtiskas, tās ir veltītas lauku attīstībai. Laukos šobrīd ir dažādas grūtības, cilvēki pamet laukus, nav pieejams internets, demografiskās izmaiņas un tā tālāk. Reformējot uh, lauksaimniecības politiku, ir paredzēts uzlabot mūsu lauksaimniecības politiku konkurētspēju un diversificēt ekonomikas nozares laukos. Es uzskatu, ka ir jāsaglabā līdzsvars starp uh, vietējās attīstības un vides aizsardzības uh, prioritātēm. Tāpat jāveicina tiešsaistes uh, konsultāciju platformu izveidi lauksaimniekiem, jāmudina viņi sadarboties un e, jāturpina veicināt teritoriālā kohēzija. Paldies! Tagad politisko grupu pārstāvji. Tautas partiju pārstāvis Hans Pēters Maiers. Viena minūte, lūdzu. Priekšādātāja kungs. Kopš Lisabonas līguma pieņemšanas parlaments ir līdz likumdevējs lauksaimniecībā. No tā izriet mūsu jaunās tiesības, ko mēs arī izmantosim. Un kopumā tas nozīmē, mēs strādāsim, lai pēc iespējas daudz ko varētu noregulēt, pamata, tātad ietvara likumdošanā un lai būtu līdz ar to nodrošināta plānošanas drošība. Un tāpat tas grasāmies izmantot deleģētos aktus, lai šo pamata tiesību aktu pārlieku nepārslogot, lai būtu labāka elastība. Un tas nozīmē arī, ka mēs cīnīsimies par to, uh, lai mūsu pienākumu un tiesības tiktu ņemti vērā kā demokrātiskam likumdevējam. Es aicinu padomi atteikties no savas um, tādās iesīkstējušās pozīcijas un pieļaut deleģētos aktus attiecībā uz šo jomu un šīs jomas regulējumu. Paldies! Sociāldemokrātus pārstāvēs Olēničaka kungs pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji, komisāru kungs. Debates ir ļoti nozīmīgas. Mēs grasāmies pieņemt svarīgu lēmumu Mēs tiesa diskutējam par tehniskiem risinājumiem, kas saistās ar Lisabonas līgumu pieņemšanu. Bet mums būs jāpieņem lēmums, kādi risinājumi attieksies uz kādiem attieksies deleģētie tiesību akti un uz kādiem īstenošanas tiesību akti. Un Eiropas lauksaimnieki gaida konkrētus risinājumus. Mēs esam lauksaimnieku pusē, cīnāmies par tiešo maksājumu turpināšanu. Mēs esam sabiedrotie mūsu lauksaimniekiem. Lisabonas līguma lielā nozīme atspoguļojas Eiropas parlamenta jaunajā lomā un nevar īsti pat eh, saprast, cik tad īsti vai kā tiks sadalīti šie deleģētie akti un īstenošanas akti, jo runa ir par juridisku jautājumu, komisārkungs, nevis tikai par politiska lē, līmeņa uh, lēmumu. Jā, ir iespēja vērsties arī Luksemburgas tiesā, tad uh, lietas risinājums var tikai atlikts uz vēlāku laiku, bet lauksaimniekiem no tā nebūs labuma. Eiropas komisija. Runātāja tika pārtraukta. Nākamais runātājs - Džordžs Lajons, priekšādātāja, komisārkungs, Paulo de Castro un citi kopā ar mani bija tomēr, gribot vai negribot, mums visiem bija jāpiedalās šajās pārunās, kas ilga 18 mēnešu trīs prezidējošu valstu vadībā. Problēma, galvenā problēma par, bija tā, ka sekundārā likumdošanas jomā parlam, padomu turējās pie pozīcijas, kad rīkst izmantot tikai īstenošanas aktus. Un padomas no, nostāja apliecina, ka padomu uzskata, ka parlamentam sekundārās likumdošanas gadījumā vispār nekas īpaši nav sakāms netiek atzīts tas, ka Lisabonas līgums ir izmainījis parlamenta pilnvaras un spēku samērs ir tagad savādāks. Povis, komisija paziņoja, vai komisijai ir tā, tā kā līgumu sarks, bet galu galā komisija tomēr um, būtu padomas tabulē un arī atteicās atbalstīt uh, padu parlamenta līdzlemšanas tiesības. Komisāri, jūs šodien teicāt, ka jūs esat mūsu pusē, bet mūsu pieredze pārunu laikā apliecināja tomēr pretējo. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis parlaments pārunās par kopīgās lauksaimniecības reformēšanu nevarēs īstenot savas tiesības, kamēr padome un komisija nepiekritīs kompromisam, proti, ka parlaments arī ir likumdevējs. Paldies! Nikolsona kungs. Much, uh... Paldies, priekšsēdētāji! kas attiecās uz pielāgošanos Lisabonas eh, nolīgumam, tad eh, patiesība sakot, tas ir tiešām ļoti svarīgs jautājums. Uzskatu to arī KLP ietvaros. Un referenti, kas ir strādājuši pie šie jautājuma, bez šaubām ir saskārušies ar ļoti svarīgi, ar ļoti sarežģītiem jautājumiem un ir ļoti grūti panākt vienošanos. Mums ir jāatzīst, ka ir arvien lielāka plaisa starp komisiju un parlamentu. Lisabonas nolīgums paredz lielākas Eiropas parlamenta pilnvaras, kuras es pilnībā atbalstu. Uh, Delģētajos aktos parlamentam vajadzētu piešķirt vairāku, vairāk uh, varas, un es arī gribētu teikt, ka mēs izmantosim visas uh, mums piešķirtās demokrātiskās iespējas. Paldies Nikolsonu kungam tālāk. Došu vārdu Egņu kungam lūdzu pusotru minūti. Īstenošanas akts ir termins, ar kuru parastais cilvēks ātri vien var iemīgt. Bet, ja es runāšu ar komisāru, tad varbūt viņš uzmodīsies. Man ir tiešām liels pārsteigums, ka Eiropas Savienība par katru cenu vēlas izvairīties no referendumiem par šo jautājumu. Ir ļoti daudz lietas, kuras mēs apspriežam vēl vecajā pirms Lisabonas režīmā. Viens no tiem eh, jautājumiem, kur mēs tā apspriedām, ir bioloģiskā ražošana. Bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir eh, ļoti ļoti dāsni maksājumi, un es tā saprotu, ka uh, bioloģiskie lauksaimnieki ir atbrīvoti no zaļināšanas pienākumiem, kas ir uzliekti citiem uh, uh, lauksaimniekiem, un rezultātā bioloģiskais produkts ir vēl dārgāks nekā tas bija. Un patiesībā sakot, mums vajadzētu nodarboties ar īstiem jautājumiem, nevis te muļķoties. Paldies. Tālāk. Sikirska kungs. Uz vienu minūtu, lūdzu. Traktat Lizboński zwiększa kompetencje Parlamentu Europejskiego. Lisabonas līgums paplašina Eiropas parlamenta pilnvars, un tam ir nepieciešama zināma pielāgošanās. Piemēram, regulās jānosaka, kas ir deleģētie un uh, kas uh, ir uh, atrisināms ar īstenošanas uh, procedūru un uh, likumdošanu. Tas nav tikai tehniskas uh, dabas jautājumiem, bet uh, praktiski ir par uh, tādu tā kā skaidru um, kompetenci nodalījumu. 43. panta trešais apakšpunkts ir ļoti nozīmīgs visā šajā nu, tiesību noskaidrošanā ārkārtīgi nozīmīgi ir KLP un arī bāzes juridiskie akti. Padomi un parlaments varētu šādā veidā īstenot uh, savas kompetences un ietekmēt procesu. Deleģētie un īstenošanas uh, akti ir ļoti nozīmīgi un dažkārt eh, viss nozīme ir eh, sīkumos. Būtu ļoti labi, ja komisija varētu dot mums eh, arī tādu priekšlikumu un pamatdokumentu. Parlaments jāiesaist diskusijās plašāk, plašāk gan ar komisiju, gan arī ar padomu, pat labam vislēm tiek pieņemt trilogā. Uh, Trialogiem vajadzētu būt atklātiem un atklātiem, lai varētu tajos piedalīties visi tie, kas ir interesēti. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs eh, Marks Tarabēlis, kungs, minūte. Paldies! Priekšstādātāji, kungs, komisāri, kungs, dargie kolēģi! Mēs runājam par principiem, bet jārunā arī par tehniku, jo, kā Pauli Castro, de, uh, Santas kungs un Laina kungs teica, padomē ir tāda tendence delģētos aktus uh, neievērot. Un tas uh, nozīmē, ka parlaments netiek iesaistīts uh, un tas neatbilst Lisbonas līguma garam. Agri komiteja arī noteica to, ka parlamentam jāapstiprina vēlreiz uh, to kompetenci, kādam piekrīt pēc Lisabonas līguma piešķiršana un jau 50 uh, uh, gadus mēs strādājam. Lauksaimniecības politikai tiek izmantoti vairāk nekā 40% no uh, ES budžeta. Parlaments pēc Lisabonas līguma saņem vairāk kompetences. Padomu tam pretojas un liekas, ka turas vēl pie savas varas kā pirms Lisabonas līguma laika. Uh, Mums ir plašāk jāaizstāv parlamentiesības, un komisāra kungs arī jūs teicāt, ka politiski šajā cīņā jums jābūt skaidri mūsu pusē īstenot Lisabonas līgumu. Paldies! Paldies Tarabēlas kungam. Nākošais runātājs Džankarlo Skotas kungs. Vienu minūti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ziņojums par lauku vidas attīstību Tam piekrītu. Ir daži vienkāršošanas elementi, ko gribētu vēl ieviest, piemēram, ikgadējo atskaišu un apkopojumu skaita samazinājums par lauku attīstību. Jāsaka, ka mēs runājam par konsultatīviem dienestiem, kas mm, samazina administratīvo darbu un slogus dalību valstīm atbalsta Kastro kunga teikto arī par augļiem un dārzeņiem. Arī šeit uh, kolektīvo saimniecību administratīvie pienākumi un uh, atskaišu skaits jāsamazina. Mums jāizmanto plašāk reģionālās programmas, jāizmanto labāk resursi, tie labāk jāsadala un piekrīt Kapalas Santos kunga viedoklim par finansējumu sistēmām nepieciešams Eiropas garantija fonds. Paldies kolēģiem, kurus gan neesmu minējis. Visiem par paldies par paveisto darbu. Paldies! Paldies nākošā runātāja Patrau Neveškundze viena minūte. Priekšsēdētāj kungs, komisāra kungs, esmu ēnu referente ziņojumā bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana. Paldies Hoislinkungam par darbu trilogos un arī par pielāgošanu Lisabonas līgumam. Tagad runājot par pasākumiem, par deleģēto aktu un īstenošanas aktu, ir tā, ka mums ir nepieciešams vienots viedoklis. Tas ir absolūti nepieciešams. Jārunā arī par 16. pāntu, kas nozīmē, ka specifisku vielu uh, pieļaušanu, ka tas ir īstenošanas un nevis deleģētais tiesību akts. Kā jau parlaments to pieprasīja atbilstoši LESD e 290. pantam. Jārīkojas atbilstoši parlamenta viedoklim. Komisija vēlējās parlamenta viedokli ne, neuzklausīt. Mēs, piemēram, izteicām priekšlikumu, ka šo uh, vielu mm, uzskaitījums varētu būt um, mm, pielikumā uh, uzskaitīts, bet arī tam nebija mm, vairākumu un tas netika atbalstīts. Mēs balsosim plenārsēdē pirmā uh, lasījumā bez konsensa un noteiksim mūsu viedokli, redzēsim, cik vienoti, cik spēcīgi esam, un tad skatīsimies tālāk. Mēs varam balstīties uz komiteju viedokli un um, balsojums plenārsēdē būs ļoti izšķirīgs. Paldies! Nākošā runātāja Elizabete Köstinger, uh, viena minūte. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, ļoti žēl, ka neskaitoties uz daudzskaitlīgām trilogu sarunām, it īpaši atklātie horizontāli uh, jautājumi nav atrisināti. Nebija vienošanās ar padomu. Sarunas ilga vairāk par gadu, um, tās patērējām daudz spēka, un tas, ka tās ir bijušas neveiksmīgas, līdz ar to tas norāda to, ka neesam sasnieguši savu mērķi. Ir ja tīpaši tehniskajās jomās Lisabonas līguma pielāgošana ir nepieciešama, jo tas ir vajadzīgs nākotnes lauksaimniecības politikai. Un es gribētu padomai teikt vienu pavisam skaidru. Parlaments daudzskatlīgās sarunās skaidri parādīja savu gatavību kompromisiem. Un no otras puses, no padomas puses, tas nebija uh, jūtams. Uh, bieži vien no padomas nemaz nebija tāda skaidra saruna vešanas mandāta. Es negribu uh, spekulēt, bet ja kāds domā, ka šīs centrālās jomas uh, var vienkārši sarunu uh, veidā tā risināt, ka parlaments netiek ievērots, tad tas maldās. Mēs rīt apstiprināsim mūsu pozīciju balsojumā plenārsēdēs, un tad ar tādu ļoti skaidru mandātu dosimies nākošajās sarunās. Paldies! Paldies. Desakungs nav vairs zālē. Tad turpināsim ar brīvā mikrofonu procedūru. Ir pieteicies tikai viens runātājs. Predragasts kundz, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšādātāja. Es priecājos šodien debatēt par šiem ziņojumiem, kas apliecina uh, parlamenta lielo lomu turpmākajās pārunās par kopīgās lauksainicijas politikas reformēšanu. Lisabonas līgums paredz šai institūcijai lielāku lomu, bet padome un komisija mēģina to nepārtraukti apiet, un tas apliecinājās arī uh, debatēs par to, kā sadalīsies deleģētie un īstenošanas akti. Piedaloties tikšanās reizēs ar um, vēlētājiem, es uzklausīju viņu bažas un problēmas atspoguļojās arī likumdošanā, kāda tiek izstrādāta šajās trīs institūcijās. Paldies! Uh. Es runātais Čalas kungs. Priekšsādātāja kungs, es ļoti uzmanīgi klausījos uh, visus komentārus, kas tika izteikti. Es gribētu uzsvērt to, ko es jau teicu ievadvārdos, proti to, ka vēlos atbildēt Lajana kungam. Komisija atbalstīs Eiropas parlamentu ik reizi, kad tas būs iespējams juridiski saskaņā ar to, ko jūs jau teicāt, ar pantiem 290 un 291. 290. pantā ir teikts, ka deleģētie akti tiek piemēroti mm, gadījumos, kad uh, tiek uh, grozīti nebūtiski jautājumi, bet uh, eh, 291. ir teikts, ka tiek skarti šie pamat akti. Un tikai balsoties uz šiem diviem pantiem, mēs varam atrast vienošanos. Nikolsona kungs ir jau aizgājis, bet viņš runāja par uh, spriedzi, kas ir starp komisiju un parlamentu, un es gribētu jums apsolīt, ka es nebūšu tas, kurš šo spriedzi uzkurinās jo mums galu galā ir jādomā par eh, patērētāju interesēm tālāk, kas attiecās uz eh, bioloģisko ražošanu kuru piesauca pat Raunevešs kundze. Es vēlos atkārtot, ka es esmu gatavs meklēt risinājumu, kas iesaista parlamentu šajā situācijā, kur ir jāapspriež vielu saraksts, bet jāņem vērā arī kāds ir ražotāju intereses un kā rīkoties, lai ne, lieki nepagarinātu visu šo procedūru. Un tāpēc ka, e, es jums piedāvāju kompromisu, proti, ka kamēr mēs spriežam par šo bioloģisko lauksaimniecību, mēs nosakām arī kritērijus, balstoties uz kuriem mēs izlemjam, kādas vielas tiek vai netiek iekļautas sarakstā, un tikai tad, kad šādi kritērija ir, tikai balstoties uz šādiem kritērijiem, komisija varēs nākt klajā ar izpildu aktiem, lai tādā veidā ierobežotu komisijas uh, lomu tikai uz to, kā tiek tā tiek, ka tā tikai um, īsteno kritērijus. Un citādi notiks tā, ka ar katru vielu mums būs jānāk ar likumdošanas procedūru klajā, un tas visu var palēnināt. Uh, Tāpēc mums vajadzētu vienoties par kritērijiem, un es ceru, ka mēs varēsim to izdarīt. Un ka parlaments būs apmierināts ar šādu procedūru. Mums ir tiešām jācenšas strādāt, lai panāktu kompromisu, un es ceru, ka mēs diezgan ātri nonāksim pie kompromisa pēc balsošanas rītdien. Paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies, komisoru kungu! kungs. Tālāk došu vārdu referentiem. Pirmais ir De Castro kungs. Divas minūtes. Es izmantošu man doto laiku, lai pateiktos kolēģiem par viņu komentāriem un arī, lai pateiktos komisāram. Mēs ņemsim vērā atbalstu, kur jūs mums izrādījāt, komisāra kungs, šodien, tādēļ, ka mūsu cerība ir tādā, ka mhm, šeit mūsu domstarpības eh, attiecībā uz īstenošanas deleģētajiem aktiem nepārvērtīsies eh, par problēmu KLP reformai. Un es ceru, ka arī padomi sapratīs, ka parlamentam ir jaunas prerogatīvas, no kurām tas neatteiksies. Ar jūsu palīdzību, komisāra kungs, mēs uh, sekosim, turpināsim iet pa ceļu, kuru komisija mums ir norādījusi. Paldies, De Castro kungs, tālāk. Giovanni Lavija, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Man šķiet, ka šīs debātes ir bijušas ļoti noderīgas, tādēļ, ka kolēģi lūdza vārdu un viņi izteica savu viedokli attiecībā uz dažādajiem e, ziņojumiem, kas ir saistīti ar pielāgošanos Lisabonas līgumam, un skaidri tika parādīts, cik ļoti parlaments vēlas paturēt savas prerogatīvas un savu lomu Patiesībā sakot, jo mēs neesam novirzījušies pārāk no komisijas sākotnējiem priekšlikumiem. Bet nu mums vēl ir zināms ceļš priekšā. Mums ir nepieciešams paveikt saprātīgu KLP reformu. Komisāra kungs, jūs zināt, ka mēs uh, ļoti bieži strādājam ar dažādām prezidentūrām, bieži vien mēs esam iestiguši horizontālos jautājumos, mēs diezgan gausi virzamies uz priekšu, mums ir vajadzīgi, bijis vajadzīgs daudz laika, nu un tagad mums ir jāiet uz priekšu. Parlaments vēlas izteikt savu pozīciju un savu vēlēšanos paturēt savas priekšrocības, taču mums ir arī beidzot jāsāk strādāt, jo pielāgošanās Lisabonas līgumam nav vienīgais elements, kas mūs interesē. Mums ir jāturpina strādāt pie KLP satura, un uh, parlamentam te ir ko teikt. Paldies! Uh, paldies! Nākamais ir Mārtiņš Hoislings. Lūdzu, divas minūtes. Komisāra kungs, vēlreiz liels paldies, ka jūs signalizējāt, ka esat gatavs kompromisiem. Gribu uzsvērt, ka mēs nevis vienkārši um, tā nīgri turamies pie principiem, runa ir par noteikumiem nākotnē, kas attieksies uz visiem, gan komisijai, gan padom, uz padomu, komisiju un parlamentu. Un kompromisiem jābūt tādiem, kas apmierinātu visus, lai juridiskais ietvars būtu stabils un darētu visiem. Varbūt mums pietrūka uzticēšanās. Uh, Arī padomē pietrūka, padom neusticējās Eiropas parlamentam, tika paustas bažas, ka likumdošanas aktu izstrāde ievilksies parlamenta dēļ. Nu tā var būt, bet tajā pašā laikā nevajadzētu ignorēt parlamenta ekspertu zināšanas. Un uh, ņemot vērā šos divus grozījumus pamata uh, regulā vai likumdošanā. Nu, šeit šie divi, ga divi gadījumi vairāku gadu laikā, nu, tie tomēr neapstiprina šīs paustās raizes par to, ka viss ievilksies parlamenta dēļ. Manuprāt, tomēr jūsu signālam, ka jūs esat gatavs kompromisiem, ir jānonāk arī līdz padomēji un mēs eh, tiešām neļausimies aplamiem kompromisiem, mums būs jākonsultējas ar juristiem, un vēlreiz paldies jums par to, ka piedāvājāt kompromisu. Labprāt izmantosim šo iespēju, paturēsim to prātā Un jācer, ka ja mēs spēsim vienoties, tad jācer, ka pavisam pēc neilga laika regulu varēs pielāgot vai adaptēt tā, ka tā derēs visiem. Mēs esam par ātru procedūru un domāju, ka nevienam neradīsies iespējas, ka parlaments kaut ko vēlas nobloķēt. Tomēr ietvaram ir jābūt tādam, kas, kurā ņemtas vērā arī mūsu intereses. Un nevar būt tā, ka mums tiks uzspiests kompromiss. Es vēlreiz uzsveru, ka kompromisa priekšlikumi vienmēr nāca no parlamenta un ļoti reti no padomes. Līdz ar to debatas ir beigušās. Nē. Kapula Santos kungs vēl divas minūtes. Paldies priekšādātāji! Pēc visa, kas ir pateikts, man neko, nekā daudz nav ko piebilst. Kolēģu komentārus un pārdomas es varu tikai apstiprināt. Parlamenta attieksme tika aprakstīta ļoti precīzi. Un mums ir jāraugās, lai mēs tomēr tuvākajā laikā tiekam uz priekšu un panākam progresu komisija jādomā arī strādās centīgi, un es ceru, ka tas tiks ātri tomēr nokārtots. Paldies, Kapula, Santos kungs, godātie deputāti, debates, kas skāra lauksaimniecības jautājumus, ir beigušās. Balsojums būs rītdien pulksten 12. Sēde ir, eh, tiek pārtraukta.